runa par šo eh, tēmu cīņu pret eh, krāpšanu iekļaut eh, plenārsēdes protokolā par šo punktu, tā kā bija noticis pārpratums par to. Jā, jūsu runa tiks arī iekļūt, iekļauta un arī tā tika ierakstīta, un tas būs viss pieejams pie šī darba kārtības punkta. Jūsu centieni nebija veltīgi, Bazesku kundze. Paldies, saka Bazesku. Nākamā sēde notiks rīt eh, pulksten sešos. 6. Eh, datumā no 9 līdz 13. Eh, darba kārtība ir publicēta un ir pieejama parlamenta darba mājaslapā. Sēde tiek slēgta ar labnakti.